komisijas vārdā varu pateikt lielu paldies par arī par parlamentu ieguldījumu šajā sadarbībā. Paldies! Sešas, seši rezolūcija priekšlikumi ir iesniegti. Un tiek nosaukti šo rezolūciju numuri. Tātad visas šīs rezolūcijas nāk no atsevišķajām politiskajām grupām un vi, par tiem visiem notiks balsojums rīt pulksten 12. Nama, nākamais jautājums - kopīgas debates par starptautisko tirzniecību un galvenais ziņojums nāk no kolēģis Saifī - cilvēktiesības un sociālie vides standarti starptautiskās tirniecības nolīgumos. Tāpat runāsim par Žadokunga ziņojumu starptautiskās tirniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā un Dezīra kundze, kunga ziņojums uzņēmuma sociālā atbildība starptautiskos tirniecības nolīgumos. Vispirms došu vārdu referentiem, vispirms tā būs Saifī kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Šajā um, ziņojumā runa ir arī par starptautisko kopienu. Un industriālās valstis um, aizbildinās ar cilvēku tiesībām, um, mēģinot panākt noteiktu protekcionismu. Un es gribēju savā ziņojumā parādīt to, ka vides aizsardzības pasākumi un arī startautiskā ekonomika abi varētu gūt atbalstu un labi attīstīties, ja startautiskajā līmenī notiek sekmīga sadarbība. Eiropas Savienībai ir jārīkojas saskaņā ar tās dibināšanas līgumiem kuros ir runa, ka Eiropas Savienība apņemas veicināt godīgu tirzniecību, aizsargāt vidi un nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībai, mūsu aktivitātēm ir jānotiek daudzās jomās un daudzos līmeņos, cita starpā daudzpusējā līmenī. Mums ir jāaicina starptautiskās organizācijas, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācija ievērot vides aizsardzības noteikums. Un šīm lielajām startautiskajām organizācijām ir arī daudz aktīvāk jāsadarbojas savā starpā. Un manuprāt, un ir liela nozīme arī tam, lai startautiskā darba organizācija iegūtu lielāku svaru pasaules tirniecības organizācijā. Uh, prioritātēm ir jābūt um, izaugsmes attīstībai, darba vietu veidošanai, uzņēmumu situācijas uzlabošanai, arī konkurētspējas stiprināšanai. Tāpat ir vajadzīga ļoti efektīva vides aizsardzības organizācija, pie kuras varētu vērsties vides dempinga gadījumos. Un es ļoti priecājos par to, ka brīvās tirniecības nolīgumi satura klauzulu par cilvēktiesībām, kas ir saistoša, bet es gribētu arī uzsvērt, ka runājot par ilgspējīgo attīstību, arī šādai klauzulai ir jābūt. Eiropas Savienībai izstrādājot uh, tirniecības līgumus noteikti ir jāiekļauj arī punkti, uh, par vides aizsardzību. Te var izmantot papildus konvencijas atkarībā no tā, kāda ir situācija ekonomikā, vidē, attiecīgajā valstī. Un šī pieeja ļautu ņemt vērā arī tirzniecības partneru īpatnības, un tā būtu tāda taisnīga pieeja. Tāpat ir jābūt iespējai tālāk izsakot tam, kā tiek īstenoti divpusējie tirzniecības nolīgumi. Ir jāveic uh, ietekmes pētījumi gan pirms līguma, gan pēc tā slēgšanas un jāraugās arī, kā attīstās cilvēktiesību situācija. Un virknē startautisko konvenciju ir noteikumi, kas attiecās uz cilvēktiesībām, uz labu pārvaldību un daudziem citiem jautājumiem, bet šīs konvencijas bieži vien ir tikai parakstītas, bet netiek īstenotas, un komisijai vajadzētu veikt pētījumus, un, ja ir nepieciešamība, tad var arī atcelt preferenču sistēmas priekšrocības Un, protams, ka daudz ko var darīt jau šodien, bet mentalitāti tik ātri izmainīt nevar. Eiropas Savienībai jāturpina aktīvi strādāt. Paldies, kolēģe Saifī. Tagad četras pusminūtes vārdu kolēģim Žado. Priekšsēdētāji kungs, komisār. Domāju, ka laikā, kad Eiropas Savienība cenšas pārdefinēt savu pēc Lisabonas tirdzniecības politiku un rūpniecības politiku, trīs ziņojumi, kas ir mūsu priekšā, saistībā ar vienu un to pašu jautājumu par to, kā mēs varam tirdzniecību izteikt saistībā ar cilvēktiesībām un vidas jautājumiem, ir ļoti labi. Mums ir tāda kā šizofrēnija pastāvīgi. Vienmēr, visur, mēs runājam par to, ka kompānijas iet prom no Eiropas, tad mēs runājam par vidas degradāciju. Tai pašā laikā mēs vienojamies par brīvu tirdzniecību, starptautiskā tirdzniecības organizācijā, pasaules tirdzniecības organizācijā, un tas nesaistās kopā. Kā mēs varam izskaidrot sabiedrībai, ka futbols Eiropas tirgū prasa nopietnas investīcijas, taču bumbas, kas tiek ražotas citās valstīs, uh, tur tāda apstākļu nav. Un mēs to nevaram sabiedrībai vispār izskaidrot, kāpēc ir šāda šizofrēnija. Un tāpēc mums ir jāvienojas par to un jāsasaist šie jautājumi. Runājot par manu ziņojumu, ir valstis, kurās imports tiek kompensēts ar emisijām. Mēs zinām, ka daudz emisiju apjoms, kas netiek ražots Eiropā precēm, uh, tiek kompensēts ar emisiju pārdošanu. Un šis jautājums atkal ir jāizskaidro cilvēkiem. Kā mums var būt brīvās tirdzniecības līgumi, kas noved pie mežu izciršanas citās valstīs? Kankunā būs vienošanās, ka pastāvēs kompensācijas par mežu neizciršanu, un visi šie jautājumi jāsavieno kopā. Esot referentam šajā jautājumā, gribētu pateikties dažādām politiskām grupām un ēnu referentiem. To mēs redzēsim, kā veiksies ar balsošanu rīt, bet mēs esam mēģinājuši izstrādāt tādu visai vienkāršu ziņojumu, par ko balsot. Mēs negribam, lai šeit būtu pretrunas. Mēģinājām katru reizi paskaidrot, ka ir daži aktivitāšu sektori, kas varētu ciest, un kādus instrumentus mēs varētu izmantot, lai aizsargātu šos sektors. Tas attiecās gan uz Pasaules tirdzniecības organizāciju, gan starptautisko darba organizāciju. Mēs centāmies meklēt kādus risinājumus, kas visām grupām būtu pieņemams. Runājot par komisijas mandātu un vēlmi saistībā ar Eiropas Savienības pārējām institūcijām, ceru, ka rīt tas viss atspoguļosies balsojumā, kas būs konstruktīvs, tādā pašā garā, kā mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par padarīto darbu. Paldies Žadau kungam. Desir kungs. Priekšsēdētāj kungs, vēlētos sākt ar to, ka pateikties Starptautiskās tirdzniecības komitejas kolēģiem un politisko grupu pārstāvjiem, kas ļāva izstrādāt šo trešo ziņojumu. Un man ir bijusi iespēja izstrādāt dažādus inovatīvus priekšlikumus, runājot par sociālo atbildību. Pēc krīzes un tās zaudējumiem un diskusijām un cerībām starp mūsu iedzīvotājiem ir jāizdara kāds secinājumi. Ir skaidrs, ka mūsu tirzniecības politikai jālegalizē globalizācijas rezultāti un jācenšas meklēt sociāli atbildīgu politiku. Protams, arī ekonomiskie darboņi un kompānijas un multinacionālās kompānijas ir īpaši, kas ir ļoti svarīgas globālajā jautājumā. Tās ir guvušas visvairāk no tirgus atvēršanas, sasniegušas arvien vairāk patērētājus, taču tās arī uzlabojušas produkciju un bieži vien pārcēlušās uz tām valstīm, kur ir zemākie darba standarti. Globalizācija izraisa milzīgu konkurenci starp valstīm, kas cenšas piesaistīt ieguldījumus, un tāpēc bieži vien tiek darba apstākļi upurēti šai konkurencei, kā arī vide. Bopāles katastrofa, kurā miljoniem cilvēku cieta un lielā kompānija netika siesāta. Āfrikā arī ir līdzīgas katastrofas bijušas, daudz ko tiek iznīcināta vide, bieži vien tiek izmantoti bērni, lai strādātu tekstilu rūpniecībās, Centrāla Amerikas valstī bieži vien tiek nogalināti arotbiedrību biedri. Bieži vien šīs kampānijas ba faktiski bāzējas attīstītajās Eiropas valstīs. Un jau pirms daudziem gadiem mēs redzējām, ka vajadzētu šo jautājumu risināt Kolēģi, runājiet lūdzu mazliet lēnāk, saka priekšsēdētāja kungs. Paldies! Centīšos runāt mazliet lēnāk, bet varbūt jūs arī pulksteni varētu palaist tā lēnāk. Un tas izraisīja diskusiju parlamentā, runājot arī par rezolūcijām par sociālo un vides atbildību no kompānijas puses. Zināmi panākumi, vides jautājumu ieskļaušana tirdzniecības līgumos ir panākta. Un tas uzliek valstīm noteiktus režīmus, taču rodas paradoks, jo CSR un uh, sociālie likumi strādā vienā virzienā. Globalizācija tātad ietekmē arī ilgspējīgu attīstību. Mēs domājam, ka šos nosacījumus vajadzētu iekļaut, sociālās atbildības nosacījumus vajadzētu iekļaut tieši mūsu starptautiskajās tirdzniecības līgumos. Un tad mums būs skaidrs prasības, ko uzstādīt kompānijām, uh, tās būs savstarpējas prasības, un valstīm būs nepieciešams tās pārbaudīt, un tad mēs redzēsim, ko par to saka arotbiedrības un pilsoniskā sabiedrība. Regulāri tiks pārbaudīta situācija, uzlabota caurskatāmība būs arī redzams, kurs uzņēmumu sociālā atbildība nav bijusi ievērota un tiek pārkāpta sociālās tiesības un nepieciešami citi mehānismi. Paldies, kolēģi! Lūdzu, esiet pretim nākoši, bet vienkārši jums ir četras minūtes laika. Jūs runājāt vairāk nekā četras ar pusi. Katram deputātam ir noteikts runāšanas laiks, tūlīt došu jums vārdu, kolēģi, es cenšos būt taisnīgs, bet jūs pa vidu pateicāt, ka arī skatāties uz pulksteni. Un ja mēs gribam, lai debats ir dzīvīgāks, tas nenozīmē, ka jālas arvien ātrāk un ātrāk. Un tas attiecās ne tikai uz jums, kolēģi. Um, Uh, tīmekļa vietnēs uh, var klausīties jūsu runas tulkojumos, un ja tās nav iespējams iztulkot, tad Eiropas pilsoņi tās nevar klausīties. Lūdzu, ņemiet to vērā un lūdzu neapdraudiet citu iespējas runāt. Lūdzu, reglamentu jautājums. And... Šī ir otrā reize, kad es redzu, ka priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, balstoties to, ka viņi runā pārāk ātri. Nezinu, cik bieži jūs pats runājat, bet jāsaka, ka šāda ietekme eh, var vispār sagraut eh, pašu runu galu galā tulkiem maksā par to, un ja viņi nespēja nenormālā ātrumā tulkot, tā ir viņu vaina, un nedrīkst šādā veidā pārtraukt runātāju. Kolēģi, mans uzdevums ir, ja mēs runājam par 100 metru sprinteri, un viņam maksātu miljonu eiro, Uh, nu, 100 metrus nevar noskriet ātrāk par 10 sekundēm. Piecās viņš nenoskries arī par 700 miljoniem. Un ja cilvēki runā pārāk ātri, tad es drīkstu viņus pārtraukt, un es šeit strādāju jau 13 gadus, un ļoti labi zinu, ka tad, kad tulki vairs nevar tikt līdz, un nospiež pogu, kas signalizē par to, lai signalizētu ka runātājs runā pārāk ātri, tad pietiek saņemt tikai vienu sūdzību no viena kolēģa un viss eh, apstājās. Perves skundze. Es, man ir tādas tiesības, tieši tādas pašas kā jums jūsu komitejā. Uh, ja ir jautājums par reglamentu, tad es paskaidroju, kāda ir lietas būtība. Beres skundze kaut ko atbild, ko nevar dzirdēt. Komisāram Deguhtam vārds. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet uh, izteikt pārliecību, ka, ja man ir jāskrien uh, 100 metru, es ātrāk par 15 uh, sekundēm tos noteikti nenoskrietu. Uh, Vispirms vēlētos pateikties referentiem un Inta komitējai par šiem ziņojumiem, kas runā par ļoti svarīgiem jautājumiem, eh, kas attiecas uz tirdzniecības politiku un mēģinājumiem eh, panāks zināmas politikas mērķus, noslēdzot šādus līgumus, proti sociālo taisnīgumu, vidas standartu ievērošanu, ilgspējīgas attīstības nodrošināšanu un klimata sistēmas aizsardzību. Mēs saprotam, ka ļoti īsā laikā, kāds man ir šodien dots, es nevaru detalizēti aizanalizēt katru šo ziņojumu, bet ir tādi vispārēji aspekti, pie kā gribētu pakavēties. Eh, visiem ziņojumiem ir kas kopējs. Tie visi runā par koherentu politiku un nepieciešamību, eh, lai politika realizētu noteiktus mērķus. Eh, gan sociālos, gan vides mērķus. Es piekrītu mērķim, ka pilnībā ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai šos mērķus arī panāktu. Tāpat laikā ir jāuzsver, ka efektīva rīcība ir jābalst uz tiem instrumentiem, kas ir vispiemērotākie, lai varētu risināt katru atsevišķu jautājumu. Ir jāievēro tādi galvenie ceļi, eh, ar kur palīdzību var aizstāvēt mūsu vērtības un mūsu principus un šajā sakarā, protams, pilsoņiem ir liels cerības, ko tas saist ar Eiropas Savienību. Un, protams, to nav viegli izdarīt tikai caur tirzniecības politiku, tāpēc citām politikām ir efektīvāki instrumenti, lai rastu labākus risinājumus. Ir jāslīdzsvaro arī zināmas inter dažādas intereses, un vienmēr ir jāizdara izvēle. Izaicinājumi arī dzan ir atšķirīgi atkarībā no tā, vai mēs runājam par autonomiem instrumentiem, e, kā piemēram vispārējā preferenču politika, e, bilaterālie nolīgumi un citi. Sociālie standarti, vidas standarti ir arī ārkārtīgi svarīgi, un katra no šīm dimensijām piedāvā atšķirīgas iespējas. Visumā starptautiskā eh, sadarbība ir potenciāls, eh, lai veicinātu attīstību visā pasaulē, bet ir jāņem vērā tas, kas ir pieņemams arī mūsu tirdzniecības partneriem un par kādu cenu. Īpaši tad, kad mēs runājam par divpusējām vienošanām, eh, ļoti bieži dažas lietas ir panākt ļoti grūti. Mūsu interesēs ir panākt un uzlabot uh, starptautisko pārvaldību, un eh, mēs to izvēršam dažādos starptautiskos formos eh, - PTO, ILO, eh, konferencēs par klimatu pārmaiņām tā tālāk. Ziņojums ir, ziņojumos ir norādīts, ka nepieciešams būt pragmatiskiem un jāveic tādi praktiski pasākumi, kas var uh, sasniegt šos mērķus īstermiņā, man savukārt nedrīkst aizmirst par tiem pasākumiem, kas palīdzēs tos realizēt arī ilgākā termiņā. Un eh, komisija, protams, vēlas, lai visi iesaistītie tirdzniecības procesos eh, noslēgtu tādus līgumus, kas noved pie reāliem rezultātiem. Un brīvās tirdzniecības līguma nav nekādas tukšas labu nodomu deklarācijas, tiem ir jābūt tādiem, kur iespējams realizēt. Runājot par eh, Žadokungu ziņojumu par klimatu pārmaiņām, es gribu sacīt, ka eh, oglekļa noplūžu efektīva samazināšana ir ļoti svarīgs jautājums, un tādas iespējas kā dažādi pārobežu pasākumi, iz, eh, piemēram, izraisa daudz jautājumus, kā tad īsti visu mērītu, kā izvērtēt, un līdz ar to ir jābūt piesardzīgiem un jāizvēre, jāizvērtē visi par un pret un tikai tad jāizdara secinājumi. Eiropas Savienībai, protams, ir jāturpina eh, meklēt visi realizējumie ceļi, kas attiec uz Dezirkunga ziņojumu. Par uzņēmumu sociālo atbildību komisijas iniciatīvām jākoncentrējas uz uh, uzņēmumu atbalstu, nevis regulēšanu. Un šeit ir um, jābūt noteiktai robežai starp atbalstu un uzraudzību un, teiksim, izpildus uzspiešanu. Ir jāņem vērā praktiski apsvērumi. Un eh, Cēzari, protams, nevar aizstāvēt dalību valstu atbildību, mm, tieši tāpat kā valsts iestādes nevar realizēt uzņēmuma sociālās atbildības politiku. Tādēļ daudzi no šiem jautājumiem ir, eh, tie, tiek regulāri aktualizēti Un 2011. gadā parādīsies jaunās OECD vadlīnijas eh, uzņēmumiem, un komisija aktīvi iesaistās šajā darbā. Uzdevumi ir ārkārtīgi svarīgi, katra tie ir orientēti uz eh, savu eh, jomu un piedāvā ceļus, uh, Uh, aicinot uh, caurskatāmi un objektīvi uh, veikt mūsu darbības, kas ir saistīts ar dažādām šīm te klauzulām, kas attiec uz klimatu pārmaiņām, sociāliem standartiem un tā tālāk. Komisija turpinās to visu ņemt vērā un saglabāt šo orientāciju saskaņā ar tiem izņēmumiem, kurus es jau minēju mums ir uzmanības lokā jāpatur atsevišķi paši būtiskākie jautājumi. Jums būs daudz iespēju tumākajos gados, kad tiks pārskatīts vispārējais preferenču režīms, uh, kā arī uh, turpmākajās likumdošanas procedūrās. Jums šāda iespēja būs kopā ar parlamentu komisiju. Protams, vēlas izveidot tādus instrumentus, kas uh, palīdzēs realizēt tirniecības politiku, kas ņem vērā sociālos uh, mērķus, veidot analītisku politikas veidošanu, veidot tādus mērķus, kas raudās nākotnē, bet tā pašā laikā saglabājot realitātes sajūtu. Paldies! Paldies! Tagad komiteju pārstāvi Mārtiņa Kungs, ārlietu komiteja. Paldies! Ja šī politika tiek izmantota, lai gūstu maksimālu ekonomisko labumu vai arī sasniegt kādus citus lēmumus, sociālo modeli, cilvēktiesību jautājumu risināšanu demokrātiju. Jautājums ir, atklāts. Visi trīs atbildēja pozitīvi, un arī komisārs gāja šai virzienā. Un mēs, protams, cilvēku tiesības darba noteikumus uzskatām par svarīgiem mūsu divpusējos līgumos. Taču vai mēs to darām tā, ka mēs tos varam izmantot un pārbaudīt atbilstību, uh, Cilvēktiesība apakškomisijai ir lielas šaubas par to. Mēs gribētu nākotnes līgumos pirms to parafēšanas, lai tiktu noteikti ne tikai ekonomiskie iegūmi, bet arī cilvēktiesību iegūmi no šāda līguma. Mēs uzskatām, ka šo brīvās tirdzniecības līguma atcelšana ir jāpadara par pieejamu praksi. Zinu, ka mēs esam sākuši virzību šajā virzienā. Mēs runājam arī par GSH. Plus, ieguvēji ir regulāri jāpārbauda pēc zināmiem etaloniem, lai mēs redzētu, vai šie standarti joprojām tiek saglabāti augstā līmenī. Uh, Trīs referenti ļoti skaidri ir uzsvēruši, ka tirdzniecība nav mērķis par sevi, bet tā ir daļa no mūsu globālās stratēģijas - veidot veselīgāku un godīgāku pasauli. Paldies! Paldies Mārten kungam! Aiz attīstības komitejas vārdā Kečmereks. Viena minūte. Dāmas un kungi, esmu priecīgs, ka komisāra kungs un ziņotāji saprot, ka ja mēs gribam sasniegt šos mērķus, Mums jāsinhronizē savas normas, tās ir svarīgas ne tikai starptautiskajai tirdzniecībai, bet arī attīstībai un sadarbībai un mūsu pamatvērtību tālāk attīstībai. Komisijai ir daži komentāri, kas ir iesniegti par saifī ziņojumu kur norādīts, ka cilvēku tiesību neievērošana no dažu kompāniju puses tomēr notiek. Mēs uzsveram, ka šie standarti, starptautiskās darba organizācijas standarti ir jāievēro. Paldies! Paldies, Gres kundze! Pirmkārt, ja varu, attīstības komitejas vārdā vēlētos izteikt dažas stingras domas. Klimatam mainoties, cieš visvairāk vietējie cilvēki, aborigēni. Un tāpēc šī politika ir tik svarīga sevišķi runājot par politiku, mums ir jābūt konsekventiem pret, cīņā pret nabadzību un klimata pārmaiņām. Tāpēc šīm klauzulām ir jābūt visos līgumos ar pārbaudes mehānismu, ar tehnoloģiju transferu. Un arī 20% emisiju rada transports. Mums kaut kā tas ir jārisina. Uh, lauksaimniecībā. Mēs varētu radīt darba vietas gan šeit, gan jaunajās valstīs un samazināt emisijas. Paldies! Paldies, Grēzes kundzei! Nodarbinātības un sociāla lieta komiteja Beres kundze. Paldies! Komitejas vārdā gribētu runāt par dezieru ziņojumu. Viens no jautājumiem bija jautājums par to, kas tad ir uzņēmuma sociālā atbildība, vai tas ir mēķis, vai mēs runājam par likumdošanu, kas attiecas uz kompānijām, šī diskusija nav beigusies. Mums jādomā par to, saistībā ar kompāniju pārvaldību. Mēs uzskatām, ka šis mehānisms ir svarīgs, ka uzņēmuma atbildība ir ļoti svarīga, mēs līgumos vēlamies ietvert šos punktus, kas vēršas pret pelēko nodarbinātību. Ir jāiesaista pamat darbinieki, kas saistās ar šiem preces procesiem dažādas darba padomas un arotbiedrības, jo tie ir tie cilvēki, kas visvairāk var darīt labo mērķu labad. Apvienoto nāciju cilvēku tiesību padome arī varētu spēlēt savu lomu šajā procesā. Mēs arī domājam, ka uzņēmuma sociālā atbildība ir daļa no konkurences pozitīvās puses. Ja mums ir standarti, ko mēs varam izmantot, kas ir visiem pieņemami un administrējami, tad mēs varam nodrošināt arī labāks nodarbinātības standartus Mēs domājam, ka uzņēmuma sociālā atbildība var būt ļoti dinamiska, un to var pārnest arī uz jaunām jomām. Paldies! Nākošais runātājs Havits Kungs. Kā ziņojums par sociālo atbildību jau trīs termiņus. Es runāju par to, es ļoti atbalstu šo ziņojumu. Kompānijas bieži vien saka, jāracionalizē šie procesi. Tāpat ir jāracionalizē arī sabiedriskās politikas. Es domāju, ka komisārs par šiem jautājumiem varētu runāt. Es ļoti daudz esmu runājis ar to, ka pārstāvu Eiropas intereses runājot par uzņēmumu sociālo atbildību globāli. Uh, Tāpēc šīs vadlīnijas, manuprāt, ir ļoti augsta standarta. Atbalstu 25. punktu, ka nākotnes tirdzniecības līgumos būtu jāiekļauj uzņēmuma sociālā atbildība, ka konsultants es atbalstu šo jautājumu iekļaušanu, ka kompānijām ir pēc labākās gribas jāveic šie jautājumi. Zviedrijas prezidentūra arī ļoti uzsvēra šo rekomendāciju iekļaušanu padomas lēmumos. Valdības bieži vien neņem vērā cilvēktiesību pārums runājot par šiem jautājumiem un kā globālās ziņošanas grupas loceklis es vēlētos atbalstīt arī tās ieteikums. Komisijas konsultācijām šai sakarās ir ārkārtīgi svarīgi, lai veidotu kopēju ziņojumu par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies! Es gribētu vēlreiz. Uh, teikt, ka es gribēju pārtraukt kolēģi un no, saņēmu no kabīnes, no tulkabīnes signālu, ka vienkārši deputāts runā pārāk ātri. Nākamais lūdzu deputāts Kaspārī, Tautas partijas politiskās grupas vārdā. Godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu apsveikt visus trīs referentus par labajiem ziņojumiem. Un diskusija par šiem ziņojumiem varētu kalpot kā paraugs, kā mēs parlamentā nonākam pie vienotas nostājas. Man ir iespējas, ka mēs ļoti daudz runājam par tirzniecības politikas ieguldījumu šajos trīs politikas veidos, par kuriem ir runa ziņojumos. Par uz, vienā ir par uzņēmumiem runa, otrā par vides standartiem, par klimatu, un visur ir runa tieši par to, kā vides, kā tirniecības politika var labvēlīgi ietekmēt šīs jomas. Bet eh, kādi pienākumi ir pašai tirzniecības politikai. Mums nevajadzētu ļauties pārpratumam. Mērķis mums ir zināms un kopējs, bet citreiz man rodas iespējas, ka no tirzniecības politikas tiek prasīts pārāk daudz, jo tai ir jārūpējas arī par Kopenhāgenes uh, vides uh, likumdošanu, jo Kopenhāgenā vienkārši pārunas ir izgāzušās, tad uzreiz um, palīgā tiek saukta tirzniecības politika, un mums vajadzētu tiešām padomāt par to, kā šīs trīs politikas jomas var uh, labvēlīgu iespēju atstāt uz tirzniecības politiku. Mums jārunā arī par tirzniecības politiku, kā to atvieglot. Paldies, kolēģi, kas pārī sociāldemokrātus pārstājas Arsenis kungs. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisāra kungs, kolēģi. Bieži notiek tā, ka runa ir par pasākumiem, kā vērsties pret klimata pārmaiņām. Nu, klimata pārmaiņas tas ir ļoti plašs tāds jautājumu loks. Un, bet pašlaik, nu, tā nav galvenā tēma šajos trīs ziņojumos. Protams, ka mums ir vajadzīgs risinājums. Mm bet svarīgs jautājums ir uh, šī um, sabalansētā nodokļu um, iekasēšanas sistēma pie robežām, kas varētu palīdzēt uzlabot situāciju, cits starpā arī novērst kaitējumu videi. Un Beļģijā un Francijā arī šeit ir daudz darāmā. Paldies! Nākamais kolēģis, kolēģe Kazaka, pārstāvis Aldi, kolēģis Kazaks. Godātais komisāri, kolēģi, gribu teikt paldies visiem trim referentiem par labi padarītu darbu. Man ļoti apsveicama šķiet ideja, ka cilvēku tiesību klauzulai ar saistošu raksturu ir jāparādās tirzniecības nolīgumos. Un es gribētu sevišķi uzsvērt strādājošo tiesības un sieviešu un bērnu tiesības kopējā preferenču sistēma ir labs līdzeklis, lai mūsu sadarbības partneru valstīs uh, palīdzētu um, attīstīt, palīdzētu turpināt demokratizācijas procesu. Un, manuprāt, starptautiskai darba organizācijai ir jādod star oficiāla novērotāja status Pasaules tirzniecības organizācijā. Mums ir jābūt pilnīgai informācijai par tirzniecības nolīgumiem, ņemot vērā parlamenta intereses un Lisabonas līgumu. Uh, Un runājot par Žado kunga ziņojumu, protams, zaļā tirzniecība ir jātīsta, bet kā mēs identificēsim tā saucamos zaļos ražojumus? Ir jāturpina attīstīt atjaunīgās enerģijas veidi un arī cenu noteikšanai noteikšanas sistēmai ir jābūt taisnīgai, runājot par klimata pārmaiņu, pārvarēšanu. Eiropas Savienībai jāizmanto tās rīcībā esošie mehanismi oglekļa izmešu reducēšanai. Paturēsim arī prātā, ka tā saucamo um, degvielas kultūru audzēšanas ietekme uz vidi nav viennozīmīgi vērtējama. Paldies! Mm, Paldies! Tagad zaļos pārstāvēs Teilora kungs divas ar pus minūtes. Uh, you, and, uh... Paldies, priekšsēdētājiem, cienījamie kolēģi! Es biju ēnu referents Dezīru un Safī ziņojumiem. Uh, Mēs tos apsveicam kā ļoti svarīgus soļus uz priekšu, lai nodrošinātu labāku cilvēktiesību ievērošanu un sociālo standartu ievērošanu tādās valstīs, kas ir mūsu tirsniecības partneri. Ja šīs valstis vēlas pārdot eh, plašajā Eiropas saimnības tirgū, mums vajadzētu tās rosināt, eh, pieņemt eh, tādus cilvēku cienīgus standartus pašmājās. Un to varētu darīt caur obligātām klauzulām, kas tiek iekļauts tirdzniecības līgumam. Tas ir viens no veidiem, kā to var izd izdarīt. Un uh, cilvēktiesību un vīdes un sociālā standarta aspekti dažādi tiek izskatīti dažādos līmeņos, dažādās sarunās. Mēs eh, piekrītam, ka Pasaules vīdes organizācija būtu izveidojama uh, un vajadzētu stiprināt arī eh, starptautiskās darba organizācijas statusu. Eh, mēs vēlētos, lai tirzniecības līgumos parādītos arī ilgspējīgas attīstības eh, sadaļas. Un tām nevajadzētu būt brīvprātīgām, bet saistošām. Uh, Faktiski ģenerālo preferenču režīmam arī vajadzētu būt tādam stingrākam. Mēs nepiekrītam tam, ka Eh, cilvēku tiesību klauzulas eh, nolīgumā ar Kolumbiju ir eh, pieņemamas. Tas fakt, tā faktiski drīzāk ir tāda ņirgāšanās par šī parlamenta centieniem šajā sakarā. Es vēlētos īsti pieskarties arī Dezirkungu ziņojumam, mēs varam tikai piekrist. Tad, kad viņš runā par transnacionālo kooperāciju, un tās negatīvo ietekmi uz sociālajiem standartiem un vīdi. Par to, ka uh, lielās eh, transnacionālās kompānijas eksploatē uh, šī lētu darba spēku un lētus materiālus, gūstot labumu un apdraudot vīdi. Bet uh, savukārt bagātība, ko viņi ir iegūši, nebūtu netiek sadalīta un to neiegūstās valsts, kurās šīs korporācijas darbojas. Un noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka vairāk ir jādara, lai konkretizētu cilvēktiesību klauzulas un sociālo atbildību, ko mēs vēlamies prioritizēt. Un mums tas ir jādara ar obligātiem nosacījumiem, nepaļaujoties uz brīvprātīgiem kodeksiem. Paldies, kolēģi! Nākamais Vandālena kungs, viena minūte. Collega Safi heeft. Paldies! Kolēģi ir uzrakstījuši labus ziņojumus. Citās valstīs, sevišķi jaunatīstības valstīs, nedrīkst uh, mūsu sadarbību pakļaut tikai tirzniecības vai ekonomiskām interesēm. Kristieši daudz kur tiek vajāti un uh, Mēs gribam, piemēram, Pakistānai piešķirt tirnedzības preferences, lai tā var atkopties pēc plūdiem. Mums vajadzētu izmantot ekonomiskos sakarus, lai uh, piespiestu Pakistānu izbeigt kristiešu vajāšanu un arī pārunās starp Eiropas Savienību un Indiju. Nedrīkst ļauties Indijas spiedienam uh, uh, izcelt um, tirniecības politiku ārpus kopējo um, līgumu um, ietvara. Um, bērnu nodarbināšana un sociālo standārtu neievērošana ir ļoti smagi pārkāpumi. Paldies! Nākamais lūdzu goe kolēģis Šolca kungs. Paldies! Godātais komisārkungs, kolēģi, mēs vienās debatēs apskatām šos trīs ziņojumus. Tā nav nejaušība. Gribu teikt lielu paldies. Eiropas parlaments vēlas iekļaut visu šo uh, tēmu kopumu un tā kā vienā, vienā kompleksā, jo Kā teica komisārs, mēs eh, runājam par daudz jauniem konkrētiem projektiem, jauniem priekšlikumiem, eh, nabadzības pārvarēšana, sociālo standartu ieviešana ir universālas vērtības, un eh, tās ir vērtības, kas stāv augstāk par tirzniecības interesēm, un ja mēs vēlamies modernu politiku, uh, tad tajā ir jāņem vērā šīs. Mums ir jāņem vērā ne tikai mūsu ekonomiskās intereses, bet ir jāizmanto uh, iespējas veidot tīklus ar citiem pasaules reģioniem. Un vēl es gribētu uzsvērt, ka mana politiskā grupa dažos jautājumos būtu vēlējusies vēl, vēl tālāk ejošus, vēl kategoriskākus eh, pie, priekšlikumus vai risinājumus. Un mums ir jānovērš tas, ka mēs mēģinam attīstīt tirniecības sakars ar valstīm, bet ignorējam to, ka tiek nodarbināti bērni, piemēram, šokolādes ražošanā, kas ir tikai viens piemērs, skandalos piemērs. Komisāri, jūsu koncepcijā par uh, apgādi ar enerģiju un energo avotu attīstību ir jābūt runai arī par šajos ziņojumos minētajiem aspektiem. Paldies! Un tagad uh, Dārtmus, lūdzu. Dārtmuts Grāfs Viljams. Runājot par bagātību un kopējo bagātību, runājot par eh, to kopā ar tirzniecības politiku. Tirzniecības politiku nevajadzētu apgrūtināt ar eh, politiskām lietām. Man, protams, ir liela cieņa pret visiem trijiem eh, referentu autoriem, taču filozofija, kas ir to pamatā, būtībā ir pierādījusi, ka uh, cilvēki balso pret to. Tā ir vēlme manipulēt ar tirzniecības politiku Eiropas Savienībā, kas. Un, diemžēl, eh, apvienotā karaliste ir tālu priekšā Eiropas Savienībai, jo šeit mēs cenšamies realizēt tādu socialistisku darba kārtību, kas tiek noraidīta. Un kā demokrāts es gribētu teikt nē šādai pieejai, un tāpēc mēs arī rīt balsosim nē. Paldies, kolēģi! Nākamais. Štasenes kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Klimata izmaiņu iemesli ir apkopoti teorijā, bet vispār tas jau līdzinās tādai kā reliģiskai pārliecībai. Un šajos ziņojumos, kur runa ir par starptautisko tirzniecību, runa ir par, arī par klimata diplomātiju, bet Eiropas Savienība vēlas tirgoties un tagad uh, vēlas, lai citas valstis rīkotos vidas aizsardzībā tieši tā, kā vēlamies mēs. Uh, Un, ja mēs gribam veicināt transportu, tad līdz ar to arī oglekļa izmešu apjoms pieaugs, un no tā Eiropas Savienībai nekāda labuma nebūs. Um, ko mēs īsti vēlamies panākt, piemēram, sadarbībā ar valstīm, uh, kas eh, nespēja mm, pārdot par konkurētspējīgām cenām savu lauksaimniecības eh, produkciju. Preces tiek eh, transportētas nevis izlietotas tur, kur tās tiek ražotas, un ir naivi iedomāties, ka pasaules ekonomiku ir iespējams uh, īstenot, izmantojot klimata politikas instrumentus. Mēs mēģinām tagad visu attīstību pakļaut bezjēdzīgai vides politikai, un ķīnieši vienkārši pasmiesies par šīm saistībām, ko Eiropas Savienība pats sev uzliek. Paldies, kolēģe! Nākamie runātāji pēc saraksta. Divas minūtes, lūdzu, kolēģi Hanslika. Cienījamais komisārkungs, cienījamie kolēģi. Es vēlētos pateikties eh, Desirē kungam par lielisko sadarbību, strādājot pie ziņojuma par uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskais tirzniecības nolīgumos. Sociālā atbildība eh, ir jēdziens, kas debatēs figurēja jau ilgāku laiku. Un tas būtībā atspoguļo to, ka šāda atbildība iegūst ar vien lielāku svarīgumu. Piemēram, sarunās ar Peru, eh, Dienvidkoreju, Kolumbiju. Un Tas pasvītro to, ka šādas atsauces ir e, tikai jāstiprina, e, formulējot klauzulas par uzņēmumu sociālo atbildību. un tam visam vajadzētu dot savu ieguldījumu, padarot e, šo sociālās atbildības jēdzienu redzamāku un tas rosinātu e, uzņēmumus atbildīgāk e, turēties pie šiem principiem. Būtībā pagaidām tas viss balstās uz uzņēmumu labo grību, ja tās nolēmj darīt ko vairāk, kā prasa uh, saistošie standarti. Uh, mans pēdējās vizītes laikā Indijā es uzdevu jautājumu uh, Indijas eh, biznesa aprindu pārstāvjiem par eh, korporatīvo eh, sociālo atbildību, un viņi arī bija spējīgi dot piemērus tam, kā praksē izskatās šādi pasākumi, un tas vieš zinām optimistu. Dezrē kunga ziņojumam vajadzētu stimulēt tālāku Uh, šo te uh, sociālās atbildības standārtu attīstīšanu. Paldies, Hanslika kungs. Un tālāk kolēģis Kutašs uz trīs minūtēm un ceru, uh, kolēģi kungs, ka pareizi izrunājam jūsu uzvārdu. Paldies. Kolēģi. Gribētu apsveikt mūsu žadoku kungu par ieteikumiem un par gatavību pārunāt šos jautājumus ar visām politiskām grupām. Bija tādi brīži, kad Eiropas Savienība varēja runāt vienā balsī, piemēram, Kopenhāgenā. Visa pasaule gaidīja, ka mēs kļūsim par vadītāju, par līderi, ka mēs vedīsim sev līdz citus, bet bija liela vilšanās Secinājums. Pašā Eiropas Savienībā nav vienotības. Dažas valstis nav gatavas uzņemties ciešas saistības, samazināt siltumnīcas gāžu apjoms. Krīze, protams, varētu tikt ņemta vērā, jo tas ir traucējis mums visiem aktīvi darboties taču cīņa pret klimata pārmaiņām uz vietām un globāli ir jāsaglabā visām dalību valstīm. Mēs runājam par nākošajām paudzēm. Mēs runājam par globālo godīgumu, jo tā iznāk, ka attīstības valstīm jāsamaksā par mūsu pragmatisko pieeju. Mums ir nepieciešama kohēzija starp dienvidiem un ziemeļiem. Kankunā ir iespēja virzīties uz priekšu, panākt globālu līgumu, saistošu līgumu, kas turētu globālo sasilšanu zem diviem grādiem. Mums ir nepieciešama labāka politika nekā Kopenhāgenā. Eiropas Savienības vēlmes, protams, nespēja garantēt panākums pēc 12. gada. Mums jāpārliecina citas valstis uzņemties ambiciozus mērķus. Un visbeidzot, saistības starp tirdzniecību un klimata pārmaiņām. Tirdzniecība ir instruments tehnoloģiskam transferam. Mums ir jānoņem barjeras šim aspektam. Mēs varētu saņemt atbalstu no pasaules tirdzniecības organizācijām, ka zaļajai produkcijai nebūs tarifi. Tieši tāpēc es aicinātu vietēju un zaļu ražošanu. Paldies! Paldies kolēģim Kutašu kungam! Divas minūtes biedars kundzei. Paldies! Komisār kungs! uzņēmumu sociālā atbildība ir izplatusies biznesa sektorā pēdējo desmit gadu laikā. Neviens taču nevar iebilst pret to. Kompānijas attiecās labi pret saviem strādniekiem, ievēro klimata normas, un šī saikne līdz šim starp tirdzniecību un uzņēmumu sociālo atbildību nav bijusi cieši saistīta. Tirdzniecība lielā mērā ir saistīta ar valstīm, Taču vairs uzņēmuma sociālā atbildība ir jāsaista ar valstīm, taču Eiropas pilsoņi saprot dažādas nelaimes, BP, naftas noplūde, dažādas ētikas pārkāpumu gadījumi, ka tas viss ir jānovēro. Eiropieši vairs negrib ekspansiju tirdzniecībā, ņemot vērā tikai ekonomiskos rādītājus. Ja tas grauj dabas vidi, ja tas pazemina dzīves līmeni, tad mēs sakām pietiek. Ja tas notiek, tikai valdības var noteikt standartus kas nodrošina, ka tie, kas darbojās ētiski, nezaudē šajā konkurencē. Eiropas Savienībai jāicina biznesu pieņemt šos nosacījumus par sociālo atbildību visās savās darbībās, gan mājās, gan ārzemēs. Bez tā tas būs tikai tāds vingrinājums sabiedriskajās attiecībās ar ko nodarbojas multinacionālas kombinācijas. Es atbalstu šo ziņojumu, kas liek iekļaut sociālo atbildību mūsu tirdzniecības nolīgumos. Mums ir nepieciešams sabiedrības un vides laba un ilgspējīga attīstība, jo tādi ir mūsu pamatmērķi. Paldies! Paldies, Biedars kundzei! Viena minūte. 1. Paldies! Komisija veidojot brīvās tirdzniecības likumus, ņem vērā to, ka šīs intereses bieži vien var traucēt Ja konkurence ir brīva, tad ir iespējams gan dempings, gan noteikuma neievērošana, gan vidas degradācija, un tas rada negodīgu konkurenci. Tiek sagrauts darba vietas, cilvēku dzīves, mēs nespējam kontrolēt kapitāla kustību, tas aizplūst uz kādām oāzēm Un tie sektori, kas ir svarīgi mūsu dzīvei - lauksaimniecība, ūdens, vides tīrība, tas viss cieš. Un tāpēc šie noteikumi ir jāveido tā, ka tajos ir iekļaut sociālā atbildība. Paldies Enakungam, Kastingers kundze. Paldies priekšēdētāji. Gan šajās esošajās ekonomikas un tirdzniecības attiecībās, gan arī turpmākajās uh, Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot augstus vides standartus. Un katrās pārunās par tirdzniecības nolīgumu var uh, Eiropas Savienībai ir iespēju nākt klajā ar noteikumiem Kā piemēru varētu minēt Merkozūru um, pārunas un arī pārunas ar Indiju. Svarīgi uh, aspekti, kā piemēram bērnu darbs, dabas resursu iznīcināšana. Um, par to ir jārunā, lai ļautu valstīm uzlabot situāciju, nevis vienkārši gūt ātru peļņu. Un Eiropas Savienībai ir jāturpina ieviest savi standarti, un runa ir ne tikai par ētiskām vērtībām, runa ir arī par uh, to, lai ražotājiem gan Eiropā, gan ārpus tās būtu vienādi apstākļi, kuros tie strādā. Un šajā kontekstā es gribētu norādīt uh, mazliet konkrētāk uz Žado kunga ziņojumu tiek kritizēts Eiropas lauksaimniecības modelis, tiek pieminēts šīs politikas negatīvais efekts uz vidi. Es gribētu uzsvērt, ka uh, da, pārtikas drošība, manuprāt, ir ļoti augsta prioritāte, un mēs nedrīkstam kļūt atkarīgi no importētās pārtikas. Uh, tas uh, mums nāktu tikai par ļaunu. Un es eh, šo attiecīgo pantu atbalstīt nevarēšu. Paldies! Paldies! Tagad sākas brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runās Roitovas kundze. Lūdzu. Eh, pane předsedo, jsem nadmíru spokojená z nové strategie o mezi... Priekšsēdētāji, paldies. Uh, Esmu Inta komitejas eh, locekle kopš pagājušā parlamenta, un eh, starptautiskai tirsniecībā būtu jātūt par instrumentu, kas stimulē attīstību un aizstāv mūsu intereses starptautiskajā tirgū. Uh, bet eh, veids, eh, kā mēs nodrošinam to, lai tiek iedroš, eh, ievēroti cilvēktiesību un citi standarti, nodrošina godīgā konkurence starptautiskajā tirzniecībā. Visi mūsu tirzniecības līgumi ietver cilvēktiesību klauzulas. Un caur šo ziņojumu parlaments aicina komisiju aizliegt uh, importēt uz Eiropas Savienību preces, kas tiek ražotas izmantojot eh, piespiedu darbu, eh, vergu darbu mm, un pārkāpt citus būtiskus cilvēktiesību noteikumus. Vēlties apsveikt Safiju kundzi, kura uh, parāda, ka parlaments šai ziņā virzās uz priekšu. Paldies Roitovas kundzei. Vārds Nikolašika kungam paldies priekšēdētāji. nastolenie rovnováhy. Iespējas, ko mums pavēra Lisabonas līgums, um, tiešām ir ļoti lielas un plašas, ņemot vērā um, iespējas um, veicināt integrāciju un mums vairāk ir jāiestājas par cilvēktiesību ievērošanu. Ir ļoti būtiski lai komisija slēgtu tādus līgumus, kur netrūktu klauzulu par sociālajām un eh, strādājošo tiesībām. Turklāt jāraugās, vai šīs klauzulas tiek pildītas, un to vajadzētu kontrolēt. Runājot par veselības aizsardzību, tā ir cieši saistīta ar ar tiesībām uz dzīvību un gribu sveikt arī Kestingeras kundzi ar viņas grozījumu. Paldies! Paldies! Ja mēs uzskatām cilvēkus par tirzniecības instrumentiem, tad uh, būtībā mēs sajaucam tirzniecību ar cilvēkiem, un ja peļņa ir viens eiro, varbūt eh, par diviem eiro ir eh, tai pašā laikā radušies zaudējumi videi vai eh, cilvēktiesībās. Runājot par um, pārobežu, par nodokļiem, um, kas tiek iekasēti pie robežām vai vidas aizsardzības pasākumiem, uh, un dažāda veida investīcijām, tad tas viss nedrīkst palikt uz papīra. Mums ir vajadzīgi konkrēti rezultāti, tiem ir jāizpaužas uh, mūsu likumdošanā, un mēs vēlamies, lai komisija starptautiskajās uh, pārunās par līgumiem uzņemtos iniciatīvu. Paldies, Šlīterkungs, Lodus Segedīkungs! Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mana partija Jobik ir atradusi risinājumu. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropā Tagad, kad ir ekonomiskā krīze un panīkums, ir iestājusies arī krīze vides jomā, un tieši pārtikas produktiem ir vajadzīgas stingras normas. Neviens nevar saprast, kāpēc Eiropas Savienība eh, papriku un daudzus citus dārzeņus ieved no Ķīnas, kaut gan mēs paši to visu varam izaudzēt. Uh, ir nepieciešams veicināt vietējo ražošanu un arī vietējo patēriņu. Un mums Eiropas parlamentā ir jābūt ļoti modriem tieši šajā ziņā. Mums ir jāpiedāvā, jāgarantē mūsu pilsoņiem uh, veselībai nekaitīgus pārtiks produktus un jāizmanto vidē draudzīgas tehnoloģijas. Paldies! Pēdējais runātājs Kelī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai būtu konkurence, ir jāspēj konkurēt, un dažas no lietām, kādas eh, mums ir, nosacījumi, kāda mums ir noslēgta, kontakti ar trešajām valstīm grauj mūsu pašu ražotāju situāciju. Ļoti daudzi eh, lauksaimniecības produkti, zīvju produkti ienāk no dažādām valstīm, eh, kur netiek ievērot tādu standartu, kā mēs prasām no savējiem ražotājiem. Es gribu teikt, ka ir arī pozitīvas lietas. Pēdējā laikā mums ir daži labi pasākumi veikti, piemēram, brīvās tirdzniecības nolīgums ar Koreju. Tādus mums vajag vairāk. Un vairums piekritīs, ka eh, šī gadījumā ieguvējs ir abas puses. Tomēr es gribētu aicināt, jautāt komisijai, Vai jūs gatavojaties noslēgt ekonomiskās partnerības līgumu ar Japānu? Jo e, šādā gadījumā atkal Eiropas Savienība un e, Japāna e, gūtu ļoti daudz finansiālā ziņā. Paldies! Kēlī kungs. Paldies, tagad došu vārdu komisāram De Guhtam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Manuprāt, šīs debats bija ļoti daudzpusīgas, interesantas, un šiem abiem ziņojumiem pamatā ir viena filozofija. Bet mums arī jāsaprot, ka es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem vai komentēt visus priekšlikumus tajā īsajā laikā, kas man šobrīd ir. Eiropas Savienībai ir 27 dalību valstis, un tā pašā laikā tā ir arī Pasaules tirniecības organizācijas biedre. Es gribētu pieminēt dažus aspektus minētajos ziņojumos. Pirmais ir Saifa ziņojums. Um, ir tika pieminēta iespēja uh, ka ILO varētu būt novērotājs status PTO organizācijā. Manuprāt, ir jāveicina koordinācija starp dalībvalstu organizācijām. Un mums ir jābūt, jānosaka mērķi, ko ir iespējams sasniegt, arī veicot tādas struktūrālas pārmaiņas. Bet tas viss, protams, prasīs ilgu laiku un lielu ieguldījumu. Uh, uh, Runājot par cilvēktiesību ievērošanu, tad attiecīgajās sarunās es negribētu apsolīt tādu īpašu vai noteiktu laika termiņu, kurā uh, vienošanās tiek panākta par brīvās, par brīvo tirzniecību. Pastāv noteikta procedūra, kurā um, sadarbojas trīs lielās institūcijas, arī Eiropas parlaments, un uh, tas paredz arī balsošanu par ratificēšanu, un pirms iniciatīvas es Eh, jums piekrītu, ka mums ir jānovērtē, protams, katrā gadījumā, katrai valstī tās cilvēktiesību situācija pirms tiek slēgts brīvās tirzniecības nolīgums. Kā piemērs vairāk kārt tika pieminēts bērnu darbs vai bērnu nodarbināšana Indijā, un mēs esam runājuši par šo problēmu mūsu sarunās. Indija skeptiski vērtē šo ilgtspējības sadaļu nolīgumā, bet mēs neatkāpsimies no sava viedokļa. Uzskatām, ka šādai sadaļai līgumā ir jābūt, un es gribētu tikai piedāvāt jums diskusijai jautājumu par atsevišķām valstīm. Šeit runa ir ne tikai par saturu, bet arī par filozofiju vai izpratni, kāda attiecīgajā valstī vispār valda par šo ilgtspējības jautājumu. Um, for... Es Pilnībā atbalstu vides ilgtspējību, jo mēs nedrīkstam dzīvot uz nākotnes rēķina un ir svarīgi aspekti šajos ziņojumos, ka mēs nevaram atkāpties no vides standārtu pieprasīšanas tirzniecības nolīgumos. Un, protams, kā vides standartiem ir jāparādās arī divpusējos nolīgumos. Because, uh, uh, there is uh, certainly not an agreement uh, to have uh, a climate chapter in the. Uh, Nebūtu ne Visos nolīgumos gala variantā parādās nodaļa par vidas jautājumiem, bet es to katrā ziņā atbalstītu. Un pēdējais Dezīra kunga ziņojums par uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskos tirniecības nolīgumos. Sociālā atbildība, viss šis tēma, nu, šī kompleksā tēma tiek izstrādāta OSCE valstis aktīvi strādā uh, ar šo jautājumu. Un uh, īpaši liela uh, nozīme tiek piešķirta ietekmes novērtējumam. Un es gribētu vēl īsumā komentēt divpusējos un daudzpusējos tirniecības nolīgumus. Apvienotai um, ASV nesen tika pieņemts likums par starptautiskajiem uzņēmumiem, multinacionāliem uzņēmumiem, un tajā ir runa par to atbildību, par ražotāju atbildību Uh, veicot finanšu operācijas un finanšu transakcijas, un tajās tieši attiecībā uz izēvielām. Šī iniciatīva uh, nekādā veidā uh, neskar divpusējos nolīgumus par izēvielām bet ja uzņēmuma uh, sēdeklis vai mītne atrodas ASV, tad ASV nu, patur sev tiesības vērsties pret šiem uzņēmumiem, ja netiek ievērotas attiecīgā likuma normas. Un mums var, mēs varētu um, izmantot līdzīgu pieeju uh, sadarbībā ar Kanādu, ar Austrāliju, un tad liela daļa um, attīstīto valstu būtu iekļautas šādā sistēmā, un tas, manuprāt, veicinātu ilgtspējību. Īsumā gribu vēlreiz apsveikt visus trīs referentus un, protams, ka diskusijas par šiem jautājumiem turpināsies turpmākajos mēnešos un ilgāk. Paldies! Dank. Paldies! Un tagad došu vārdu divas minūtes katram no referentiem. Vispirms Saifī kundze. Merci, uh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji! Mums tiešām šeit trūkst komisārta kungs laika, lai mēs varētu uzsākt jaunas debates, balstoties to, ko jūs sacījāt, un uz visu pārējo kolēģu izteikumiem. Es vēlētos izmantot šo iespēju pateikties visiem, kas ir devuši ieguldījumu īpaši ēnu referentiem, bet arī maniem kolēģiem, Žado un Dezīra kungam un kundzei, Un uh, es domāju, tā bija ļoti laba viedokļa apmaiņa. Un uh, mēs esam gājuši vienā virzienā par to, ka tirsniecības līgumos ir jāiekļauj šīs te klauzulas un prasības par cilvēktiesību un vidas standartu ievērošanu. Mums ir vajadzīgs laiks, lai mainītos domāšanas veids. Uh, Taču mēs nevaram vienkārši sēdēt rokas klēpī salikuši un gaidīt, kad še, šīs valstis pašas nonāks pie šo standartu mainīšanas, domāšanas mainīšanas. Mums nedaudz ir jācenšas pavirzīt šīs zaļākās ekonomikas attīstības attīstību. Mums ir jābūt katalizatoram, lai veicinātu tirzniecības partneru valstīs šādas pozitīvas izmaiņas. Paldies, Sefi kundze Žadokungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, komisāra kungs eh, par jūsu atbildēm un priekšlikumiem eh, tālākai sadarbībai. Es ceru, ka arī attiecībā uz pāriem punktiem mēs spēsim nākt klajā ar priekšlikumiem un mums būs iespējas ņemtos vērā tirzniecības nolīgumos. Eh, tirzniecības sarunas eh, PTO ir eh, sarežģītas un tādas nebūtu nevienkāršas sarunas, un divpusējos priekšlikumu nolīgumos mēs cenšamies uh, Eh, iestrādāt jaunas normas, veidot jaunu veidu izniecības nolīgumu, kas ietver Eiropas standārtus cilvēktiesību un vīdas jomā. Tā ir iespēja un ļoti stingra prasība. Un es domāju, ka parlaments eh, ar lielu vairākumu atbalstīs eh, šos ziņojumus, un tas būs labs signāls no Eiropas parlamenta mm, komisijai un padomēji. Ekonomikas mācību grāmatas rakstot, iespējams, ka šis jautājums tiks iekļauts kādreiz kā piemērs tam, kā sociālie un vidas jautājumi tiek iekļauti starptautiskās izniecības sfērā. Un e, tad, kad mēs runājam par e, pārtikas neatkarību Eiropas Savienībā, par pašpietiekamību, Donc, merci à tous mes collègues et merci. Es domāju, ka arī tas ir svarīgs jautājums un šāda pieeja veicinās tā arī izcināšanu. Paldies par jūsu atklātību un e, gatavību sadarboties. Paldies Žado kungam, Dezirkungs. Paldies, man tikai divas minūtes dotas. Ceru, ka, ja jums bija problēmas ar laiku, tad jūs sapratīsiet, ka es, man arī būs lā, problēmas. Tāpēc saku paldies komisijai par spīti grupu grupu atšķirībām un dažādām niansēm ir nepieciešamības sociālo atbildību ieviest šajā jautājumā. Jūs man pārstraucāt ļoti interesantā runā, kas varētu interesēt visiem mūsu pilsoņiem, bet jūs man neļāvāt runāt. Komisārs teica, ka uzņēmuma sociālā atbildība nevar atcelt valsts atbildību. Protams, ekonomiski attīstīto valstu organizācijas un citu ziņojumos ir jaunas jomas, kurās ir progress, runājot par sociālo uzņēmumu atbildību, runājot par multinacionāliem uzņēmumiem arī par subsidaritāti, par ietekmes sfēru un daudz ko citu sadarbību juridiskajā jomā. Tas nozīmē, ka holding kompānijai ir zināma atbildība tagad, ja tās apakš vai meitas uzņēmumi veids kādus pārkāpumus Tas viss ir ļoti svarīgi, taču es domāju, ka mums jāatrod vienota pieeja, kas ir ļoti grūti, un kaut kā tas jāsasaist ar starptautiskiem tirdzniecības likumiem. Ir zināmas atsauksmes uz šo jautājumu līgumos ar Koreju un Latīņu Ameriku, un pamatojoties uz dialogu ar komisiju, mums jāmēģina panākt tādas